būtu pierādīts, tad tas būtu ļoti smags pārkāpums visām mūsu pamatvērtībām. Tad viena dalība valsts pārkāptu pārējām dalību valstīm vērtīgos principus. Mums ir jārunā šeit par kopīgām vērtībām. Ja mēs paskatāmies šo vairākumu, tātad divas trešdaļas, bet tikai 50% balsu bija par šo te konstitūciju. Šķiet, ka konstitūcija rada ārkārtīgi lielas problēmas visā sabiedrībā. Tavāreškungs, vai jūs pieņemat jautājumu? Tiek pacelta zilā karta un kāds no kolēģiem grib uzdot jautājumu jums. Moscoviu, po umoștiva Kolēģi, es gribētu jums uzdot ļoti īsu jautājumu. Kas jums devis tiesības runāt 500 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņu vārdā? Jūs izteicāties šeit ar tādu plašu vērienu. Pētījumi rāda, ka daudzi no